Ceru, ka ik viens ir varējis ieņemt savu vietu, dārgie kolēģi, godājumie Nacionāla parlamenta deputāti, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Sveicu jūs sirsnīgi šajā starpparlamentu e, komitejas sanāksmē, kas ir veltīta budžeta jautājumiem. Un sveicu mūsu vidū Kristalīnu Georgijevu, komisijas vicepriekšsēdētāju, kur atbild par Eh, budžeta un cilvēku resursu jautājumiem. Pavisam nesen es uz Briseli braucu kā savas valsts eh, deputāts, un es strādāju savā laikā Francijas senāta finanšu komisijā. Esmu gandarīts būt atkal jūsu vidū šoreiz kā Eiropas parlamenta deputāts, kā budžeta komitejas priekšsēdētājs un, protams, esmu nomainījis parlamentu, taču mans uzdevums ir palicis iepriekšējais sekot tam, lai valsts pārvaldība būtu efektīva, drosmīga un lai atgrieztu cerības un padāvību mūsu līdzpilsoņiem. Un esmu pārliecināts, ka globalizētā pasaulē, kurā notiek dziļas pārmaiņas, mūsu valstis vienas pašas bez Eiropas netiks galā, ne arī Eiropa spēks veidoties bez dalību valstu enerģijas un darbību koordinācijas. Tādējādi mūsu uzdevums ir sadarbībā, savstarpēja uzklausīšana starp dalībvalstu un Eiropas parlamentiem. Un saskaņā ar budžeta komitejas koordinatoru vēlmēm gribu vērst jūsu uzmanību uz to eh, funkciju trūkumu, kas attiecas uz Eiropas eh, maksājumiem. Ir starpība starp eh, šiem maksājumiem, kas ir piešķirti un apmaksātajām summām. Taču, nu jau vairākus gadus uz ko, ko, komisijas biroja eh, krājas, galda krājas rēķini, eh, ka tā nespēja tik galā ar maksājumiem un veidojas sniega eh, bumbas efekts. 31. janvārī katru gadu. Šīs summas pieaug, tie bija 5 miljārdi 10. gadā, 11, 11, 16, 12 un e, pagājušā gada beigās tie bija 25 miljārdi. Tādējādi mēs e, vērojam klusā parauga pieaugumu Citi juristi uzskata, ka šie parādi nav parādi līguma izpratnēs, bet tie ietekmē Eiropas maksājums, kas jau ir iesaistīta Eiropas programmās, un tāpēc Eiropas parāds ir klātesošs, un, dārgie kolēģi, ar to mēs radām bēdīgu tēlu tai Eiropai, e, kuru mēs veidojam, un e, pati Eiropas iznāk kā nemaksātājs. un e, šo problēmu e, atrisināt mums, dažka, mums dažkārt e, traucē grūtības, termiņi, citas lietas, bet mums šī situācija būtu jārisina ar saprātīgu reakciju. Kā mēs esam līdz šī situācija nonākuši? kurā brīdī situācija mūs izslīdēja no rokām un kādā veidā visi kopā mēs varētu to, to koriģēt. Manuprāt, kā vaina jāuzņemas ir um, dalībvalstu valdībām, kuras pārstāv mini, finanšu ministri, kad sanāk uh, viņi kopā padomē, tad, kad es saku pārstāvētas dalībvalstis, tas ir tāds ļoti skaļš vārds, es atceros uh, savu tikšanos ar uh, Eh, eh, finanšu ministriem un tikai Itālijas finanšu ministrs atnāca tikties ar Eiropas eh, vēstniekiem. Un nereti šie pārstāvji ir tik ministri, vēstnieki, diplomāti, kuri pat nevar ne pieņemt nekādu nopietnu lēmumu. Un Vēl, manuprātā, ir eh, Vācu kancleres un Francijas prezidenta paziņojumi 13. gada eh, novembrī ziņojot 6 miljārdu eiro iniciatīvu jauniešu nodara eh, birātībai un gadu vēlāk paužot nožēlu par finansējumu trūkumu decembrī valdība noraidīja priekš uzsāktās saistības, un mums tomēr vajadzētu sakot tam, kā mēs pildām savus eh, publiski dotos soliņumus. Eh, godājumie deputāti, uzrunājiet savus ministrus, kas nepilda savas saistības, un atgādiniet, cik daudz struktūras, vai, tie, vai tās būtu pašvaldības, vai mazie uzņēmumi, vai la, pētī, pētniecības laboratorijas, nonāk eh, ļoti sarežģītās maksājuma situācijas, kas apdraud izaugsmu un nodarbinātību. Eh, šajā situācijā komisijai ir eh, jāvadās eh, tikai pēc tā, ko tā spēj saskatīt, un bez kopīgas finanšu pāraudzības stru, struktūras šo darbu īstenot ir neiespojami komisija pārceļ maksājums no vienas budžeta pozīcijas uz citu, improvizē, lai E, tiktu galā ar termiņiem, tiek veidots administratīvas formalitātes, bet rezultāts no tā nemainās. Mēs ceram, ka situācija mainīsies. Komisāra Georgijieva, kura tieši tāpat kā es ir savu uh, amatu uzņēmusies pagājušajā gadā, ir apņēmusies regulāri ziņot budžeta uh, e, komiteju komitejai par paveikto un arī budžetā lēmēja iestāde konkrēti parlaments un um, padome ir apņēmušies apmaksāt rēķinus noteiktajos termiņos. Un mazliet provokatīvā veidā es jautāju komisijai tad, kad tā analizē ikvienas dalībvalsts finanšu situāciju. Um, iekļaut gan deficītu, gan to um, proporcionālo daļu, kas katrai dalībvalstī nav nomaksāta no kopējā rēķina. Arī parlaments nav gluži balts, bet tas vienmēr ir bijis vēsturiski sarežģītā situācijā. E, e, parlamenta aicinājums vienmēr ir bijusi vienošanās par nodokļiem, bet parlaments nav tā struktūra, kas iekasē nodokļus, taču lemj par tēriņiem. Taču vēlreiz norādu, ka situācija var mainīties, ir izveidota augsta līmeņa darba grupa Mario Monti pāraudzībā, lai piešķirtu Eiropai patiesus pašresursus, kas palīdzēs stiprināt Eiropas Eh, parlamenta autoritāti, tāpat arī atvie, palīdzēs atvieglot dalībvalstu budžetus, jo mazinās dalībvalstu maksājums eh, budžetā. Kopumā gribu sacīt, būsim radoši, ambiciozi, bet nepievienosim dalībvalstu nodokļiem vēl papildus Eiropas nodokļiem Un, godējumie kolēģi, es aicinu kopā izvērtēt ar jums nenomaksāto rēķinu svaru jūsu valstīs un aicinu jūs apvienot savu jūsu un mūsu pūliņus, lai labāk pārvaldītu valsts tēriņus un vēlos jūs pārliecināt, ka Eiropas Savienības pieliktie pūliņi šajā situācijā būs ar patiesu pievienoto vērtību palīdzēs stimulēt izaugsmu, uzlabot konkurētspēju un radīt ilgspējīgas darba vietas. Tāpat arī es apelēju pie labās eh, gribas un veselā saprāta lai harmonizētu mūsu budžetu kultūras un varētu veidot patiesu Eiropas budžetu, kas būtu patiesas rīks eh, izaugsmēji un darba vietu veidošanai. Tas eh, būtu savu veidu nacionālo budžetu apvienojums, kas būtu Eiropas Savienības budžeta struktūra. Mums ir jāsāk viendabīgā veidā izvērtēt mūsu publiskie tēriņi. Mēs esam nonākuši cikla beigās, mums ir jāatceras Eiropas uh, pilsoņu sauciens maija beigās, Eiropa tiek pakļaut nopietnai kritikai, ir pienācis laiks atsacīties no business as usual principa no dar, eh, darīšanas kā vienmēr, un mums ir jāpiešķir kvalitatīvs jauns solis uz priekšu Eiropai, lai mēs varētu arī savas apņemšanās īstenot. Un pirms es dodu vārdu komisārai Georgievai, dažas norādes. Tulkojums ir pieejams visas mūsu sarunas laikā, izņemot maltiešu valoda stūkojums tik pārtraukts 12.15. Kolēģi, aicinu jūs eh, izteikties maksimāli divu minūšu eh, garumā, lai varētu izteikties uh, maksimāls runātāju skaits izmantot runas pieteikumu kartes aizpildītās iesniegtās zālzinim. Tas attiecas gan uz Eiropas, gan uz dalībvalstu parlamenta deputātiem. Un, kā parasti, izteiksies divi dalībvalstu deputāti, pēc kā izteiksies viens Eiroparlament, viens Eiroparlament deputāts. Un noslēgumā. Uh, būs kopsavilkums. Tagad dodu vārdu komisārai Georgijai, kur ir atbildīga pār budžetu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, parlamenta deputāti, tiešām esmu ļoti pateicīgi budžeta komitejas vadītājam par tik nepārprotamu sarunu tēmas iezīmēšanu ievadvārdos, bet arī informatīvajā dokumentā dokumentā, kas eh, tika eh, sagatavots gatavoties šai sanāksmai, ir sacīta balta patiesība. Paldies par to! Eiropa piedzīvo grūtus, sarežģītus laikus, neskatoties uz mūsu pūliņiem un centieniem, joprojām eh, izjūtam, kā krīzes ietekme karājas mums pār galvām, mūsu valstīs, mūsu ģimenēs, mūsu maisaimniecībās, un Eiropas Savienības budžets šai ziņā nav nekāds izņēmums ko vēlētos sacīt. Galvenokārt pievērsties jautājumam par maksājumiem, eh, maksājumu plānam, ko minēja priekšsēdētājs. Nu pat, eh, tāpat arī vēlos runāt par mm, iespējām pārveidoties, pārtapt šajā eh, taupības laikā, mērķējot uz konkrētiem rezultātiem, sasniegumiem un atsevišķas prioritātes uh, Eh, komisijas plānā ir vidēja termiņa, ir šis vidēja termiņa pārskats mums ieplānots. Eh, tāpat arī jārunā par to, kā, eh, uz kādiem principiem grasāmies iznot nākamo finanšu šo te daudz gadi. Pirmkārt par maksājumiem. Protams, protams, mēs esam apņēmības pilni samaksāt savus rēķinus. Par to nevar būt runas un diskusija. Kas jāmaksā, tas jāmaksā. Taču jāatzīst, ka bijām mazliet uh, nesagatavojušies pārpilnības laikiem. Desmit gadiem ilgi Eiropas Savienības budžets vair, nodrošināja vairāk maksājumu kredītu, citiem vārdiem sakot, iespējas eh, tērēt, nekā eh, tika reāli samaksāts. Gādu pēc gādu tāds turpinājās. Tā rezultātā uh, radās eh, tāda iluzora pārpilnība un resursu bezgalība. Un pašas dalībvalstis un komisija tagad uh, brīnās, kas noticis. Resurs bija tik daudz, bija simtiem miljoniem eiro ik gadu, kas netika iztērēti. Un līdz ar to iedzīvojās tāda tērēšanas kultūra, kas ietriecās sienā, un tagad mēs eh, pārsistām pierēm brīnāmies, kas ir noticis. Resursu pieprasījums pieaug, bet resursu vairs nav tik daudz. Tā tas bija 10., 11., 12. gadā. Mūsu dalībvalsts, kuras uh, skāra krīze, spēja novērtēt Eiropas saimnības budžeta piedāvātās iespējas. Uh, um, savu vajadzību apmierināšanai, taču tāpat laikā mēs tagad pamazām pārējām uz jauno daudzgadu finanšu perspektīvu. Tas notika 14. gadā, kad pieejamo līdzekļu bija mazāk nekā pirms tam. Tā kā 13. 14. gadā konstatējam, ka rēķinu kaudzīte aug augumā un uh, ar grūtībām tikai spējām šos rēķinus apmaksāt, netraumējot tās jaunās programmas un institīvas, kas ir jaunajā finanšu perspektīvā. Un vēlos skaidru un gaišu pateikt, Eiropas parlaments šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu situācijas izvērtēšanā, jo parlaments prasīja sarunās eh, par jauno daudzgadu finanšu plānu, prasīja elastību Uh, vairāk elastības nekā iepriekšējos gados, un pilnīgi pamatoti, jo redziet, ka mums jāizlīdzas ar mazāk līdzekļiem, mums ir jāspēj daudz uh, tā veiklāk rīkoties ar šiem līdzekļiem, prātīgāk. Un tieši tā ir tā elastība, kas mūs visus izglāba, jo 14. gadā jau spējām, ja vēlties, uh, nu, tā kā aizņemties maksājumu kredītus no uh, Eh, nākotnes gadiem, kad eh, pēc mūsu aprēķiniem situācija būs eh, vieglāka, vienkāršāka. Tā kā 14. gadā bija vairāk kā 4 miljardi, un paldies parlamentam un arī padomē gal galā, jo beig beigās vienojās visi par to, ka mēs spējam, ja ne akurāt pavērst situāciju pretējā virzienā, tad vismaz nobremzēt šo te pieaugošo rēķinu kaudzes procesu. Noslēdzām uh, Uh, gadu ar mīnus 25 miljardiem, tātad nesamaksātu rēķinu, bet arī ar skaidru apņēmību izstrādāt precīzu maksājumu plānu tā, lai situācija laika gaitā uh, tiktu salikt pa plauktiņiem jau 15. 16. gadā. Tā kā, kas tad ir šis maksājuma plāns, ko tas paredz? Pirmām kārtām, tas paredz datu kvalitātes un eh, salīdzināmības eh, pieaugumu, tā lai mēs varētu uh, precīzāk, objektīvāk prognozēt uh, tēriņus, optimizēt resursu izlietojumu. Ja mums nav nekādu ierobežojumu, ja mums ir vairāk naudas, nekā mēs spējam iztērēt, tad gal galā ir dziļi vienalga, kādu mēs rēķinu samaksājam, kādā secībā, kā jūs projektus uh, sarindojat pa prioritātēm, bet ja naudas ir maz, ja budžeta uh, ierobežojumi ir ļoti cieši, tad plānošanas spēja uh, adekvātas īstenošanas spēja ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs tagad esam uzaudzējuši mūsu prognozēšanas spējas, datu objektivitāti pacēluši. Un, kā jau jūs Eiropas parlamentā labi zināt, padomē ir tāds stāsts, ko visi stāsta un atkārto, nu, tās jūsu prognozes mēs tām neticām. Kad būs skaidra situācija, tad mēs paskatīsimies. Un beigās izrādās, ka tiešām ietaupījuma nav, uh, Nu, kaut arī šķiet, ka tiem kaut kur ir jābūt, bet, nu, tur vairs neko nevar darīt. Otrām kārtām aizvadītajos gados, jo īpaši 13. gadā, veicām vairākus pasākumus, vairākās eh, izdevumu līnijās, lai uzlabotu Eiropas saimnības budžeta izlietojumu efektivitāti. Nu, tie bija tādi uh, Eh, radoši risinājumi, individuāli risinājumi. Es eh, tobrīd biju mm, humanās palīdzības eh, jautājumu komisāri, mēs gandrīz jau bijām ietriekušies šai naudas trūkuma sienā un atceros, kā mēs manā kantorī pārplānojām visu maksājumu struktūru. Mēs apstājāmies, izvērtējām situāciju, ieviesām jaunus plānus, programmas, un situācija uzlabojas. 16. gads. Mums ir jābūt absolūtai skaidrībai par to, kāds budžets ir nepieciešams 16. gadā, lai situācija normalizētos turpmāk šajā maksājuma jomā. Ceturtkārt, protams, izdarīsim secinājumus, skatīsimies, eh, kā šī brīža situācija un tendences eh, ietekmēs mūsu vidēja termiņu budžetu pārskatu. To ir ļoti būtiski izdarīt, izdarīt akurāti, uh, tā, lai par visu atbildētu ne tikai komisija, bet arī padome un parlaments, jo gal galā šeit runa ir par to, kā izskatās Eiropas Savienība pilsoņu un pasaules acīs. Un pagaidām situācija ir nelabvēlīga, drūma, eh, var sanākt tā, ka mazie uzņēmumi, eh, pērniecības institūti, eh, humanitārās organizācijas sēž un Eh, bažās par to Eiropas Savienība samaksās vai nesamaksās. Gadiem ilgi mēs esam bijuši uzticami, simtprocentīgi droši, bet tagad eh, šī, šis mūsu uzticamības kredīts ir gandrīz izsīcis, un tas mums pašiem, mūsu pašu interesēs ir, lai mēs nezaudētu šīs pēdējās uzticēšanās paliekas un atjaunotu šo uzticēšanos, lai šis mūsu uzticēšanās konts, kredīta konts atkal piepildītos. Un uh, 16. gada nogalē, tad skatīsimies, paredzam, ka būs būtiski uzlabojumi maksājumu kredītu um, jomā un ceru, ka laika gaitā pabeigsim šo sistēmas um, remontu pārbūvi tā, lai mums uh, būtu plašas iespējas rīkoties ar ierobežotiem līdzekļiem. Turklāt, Es uzskatu, ka tā ir iespēja. Tā ir mūsu visu iespēja. Jo redziet, taupības trūkuma apstākļos jūs pilnīgi noteikti raugāties, lai nauda tiktu iztērēta efektīvi, liederīgi, pamatoti, lai būtu šis te uh, reizināšanas efekts, lai jūs viens iztērētais eiro atdevēja dotu vairākus, un es kā tagad atbildīgā par budžetu esmu ārkārtīgi ieinteresēta, lai mēs visi mobilizētos, padomu parlaments un komisija, bet eh, jo īpaši dalībvalsts mobilizētos, lai budžets eh, būtu uz mērķiem, uz sasniegumiem orientēts. Un tas arī būs būtisks priekšnosacījums eh, tajā, vai Eiropā atgriezīsies izaugsme un uzplaukums, vai Eiropā tiks radīti godīgi, taisnīgi apstākļi uzņēmīgiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka uh, bezdarbs daudz vietā Eiropā joprojām ir nesamērīgi augsts un to nav iespējams dabūt uz leju. Um, lielākā daļa dalību valstu ir bijuši liecinieci tam, kā pieauga nabadzības līmenis pirmo reizi kopš otrā pasaules kara um, gadiem, un mūsu pienākums Eiropā ir izstrādāt tādu budžetu, kas darbojas, lai uh, mazinātu sociālo spiedienu, lai atgrieztu izaugsmi, uh, radītu darba vietas. Un, redziet, eh, šī situācija mums gal galā, mums neuzkrīt uz galvas no zila gaisa, jo budžets, kurā ir lielākā vai mazākā mērā izaugsme darba vietas bijušas ieprogrammētas, tāds mums ir bijis ilgāku laiku. Uh, bet eh, tagad ir objektīvi pētījumi, kas liecina, ka, piemēram, Latvijā es kohēzijas fondi jau ir ģenerējuši 2,1 plus 2,1%, Lietuvā plus 1,8%, Polijā plus 1,7%. Lūk, kā uh, ir labumu guvuši šīs tautsēmniecības, bet tas ir arī mūsu visu ieguvums, jo mēs visi sēžam vienā laivā. Un, ja runājam par Junkera plānu, tas uh, ir mērķēts, lai izdarīt vienu konkrētu funkciju. Nolikt Eiropas budžetu uz jauna pamata, lai tas kļūtu par šo katalizātoru, kas atmodinātu tos snaudošo naudas kaudzi mūsu finanšu sistēmā, lai to novirzītu uh, reālos uh, investīciju plānos, programmās, novest to pie maziem vidējiem uzņēmumiem, pie tiem, kas dara un rīkojas. Uh, Un uh, optimistiskās prognozes liecina, ka es sekmīgi īstenojot Junkera plānu tiks radīts 2,1 uh, miljonus papildu darba vietu. Un mm, no mums cilvēki prasīs, nu ko tad jūsu visi šie plāni līdz un kāda tiem jēga. Tas ir mūsu svēts uzdevums uh, pāraudzīt šīs naudas izlietojumu efektīvi, godprātīgi. Tā ir mūsu atbildība, tas ir mūsu pienākums Un, ja konkrēti mm, runājot par šiem plāniem, tiek veidoties starp institūciju tāda veikspējas izvērtēšanas grupa, kur piedalīsies parlaments, komisija, revizijas palāta un arī padome. Tāpat arī mēs savā iekšējā darbā pulcējam tātad komisijas speciālistus, nosēdinām pie viena galda ar dalībvalstu ekspertiem un noslēgumā pāris vārdos par gaidāmo vidēja termiņa pārskatu un nākamo jau daudzgadu finanšu plānu. Tagad par vidēja termiņa pārskatu. Ierasts bija tā, ka pārpilnības laiko šis vidēja termiņa pārskats, nu, tāds, tāds nieks vien bija. Tagad tas jau ir kas nopietns, un tas bija parlamenta izvirzīts priekšnosacījums, lai mēs to uztvertu maksimāli nopietni. Tā arī darīsim. Šajā eh, nākamajā vidēja termiņa pārskatā skatīsimies, kā tad mūsu prioritātes ir mainījušās, uh, Uh, un kā mēs tās īstenosim. Uh, pārpilnības laikos uh, nebija tādas lietas kā negatīvas prioritātes. Tagad mums ir vienlīdz uzmanīgi jāskatās, ko darīsim un ko noteikti nedarīsim. Um, komisija tagad šīs, šīs prioritātes ir nospraudusi. Uh, Uh, budžets ir izskaņots, saska, izstrādāts saskaņā ar tām, un pasaulē mainoties, apstākļiem mainoties ļoti strauji, mēs, protams, arī savas prioritātes precizējam. Mēs tagad nesēdēsim septiņus gadus un negaidīsim, kamēr kaut kas uh, jauns notiks. Kādi ir šie fundamentālie filosofiskie jautājumi, kas ir mūsu apsvērumu pamatā? Uh, tas varbūt kalpos kā viela pārdomām mums visiem. Pirmkārtām, Monti grupa, es, es, es piedalos šajā grupā, uh, formulē šos fundamentālos principus. Tiks, eh, un šī grupa spriedīs par to, kur ES budžetam ņemt naudu. Kas tā par naudu? Kādi ir esošā sistēmas trūkumi? Kā pārveidot šo sistēmu? Tas ir fundamentāls jautājums. Un tālāk, sarunas turpinājumā, pilnā mērā apzinoties, ka tas ir neapskaužami smags darbs, milzīgs kalns, kurā jāuzkāpj Protams, protams, visi lēmumi var tikt pieņemti tikai un vienīgi vienprātības ceļā. Mums ir vajadzīga visu 28 valstu plus parlamenta piekrišana par jebkādiem reformu plāniem. Un līdz ar to es nonāku pie beidzamā sava uzrunas punkta - nākamais daudzgadu finanšu plāns. Uzskatu, ka tā ir ļoti nozīmīga iespēja mums visiem skaidri noteikt, precizēt, kādu tad labumu dos Eiropas Savienības budžets kas no tā ir nepieciešams, ko mēs no tā sagaidām, kādus mērķus jāsasniedz. Milzīgi mērķi, grandiozi mērķi, digitālais tirgus, enerģētikas savienība. Um, cik ilgi tie tiks īstenoti? Šobrīd uh, mūsu šis te finanšu nog budžeta nogrieznis ir septiņi gadi, varbūt vajag vairāk vai mazāk. Mm, tas viss ir jāpamato, bet pāri pār visu mums šīs iespējas runāties, diskutēt uh, um, ir jāizmanto, lai vairotu vienprātību, sas, sa, saskaņotu izpratni par to, ko tad mēs šeit Eiropas Savienībā vispār darām. Jo budžets, nu, tas jau ir instruments, kas tiek lietots mūsu mērķu sasniegšanai. Budžets nav pašmērķis. Un te nu reiz es ceru, ka jūs, uh, arī dalībvalstu parlamentu pārstāvi, neklusēsiet, aktīvi iesaistīsieties. Mēs, komisija, esam gatavi strādāt, strādāt, strādāt. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu pienākums ir kalpot šim mērķim. Es ar saviem darbiniekiem esmu gatava darbam. Paldies! Paldies! Ir parlamentā struktūra, kas uztur cieši saigras ar nacionāliem parlamentiem, tā ir Eiropas lietu komiteja. Un došu tagad vārdu Andrejam Karaževskim, kurš ir Polijas parlamenta Eiropas lietu priekšsēdētājs. Thank you very much, Mr. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Runāšu poļu valodā. Man tā būs ērtāk. Liels paldies! Liels paldies! Pirms es pāriešu pie maksājumu krīzes uh, tēmas, gribēju pieminēt citu krīzi - uzticības krīzi. Uh, Manuprāt, šis uzticības trūkums, kādu pilsoņi izjūt attiecībā uz Eiropas Savienību, joprojām turpinās. Un attiecīgi mēs uh, redzam tādas uh, parādības kā populistu un ekstrēmistu kustību stiprināšanos. Problēma ir tās saistības, kuras mēs esam uzņēmušies, un uh, to, ka nespējam šos, uh, šīs saistības pildīt. Ja mēs nepildam savas saistības, uh, šī uzticība mazinās. Un uh, tas ir viens no uzticības krīzes cēloņiem. Mēs priecājamies, ka esam varējuši uh, apstiprināt uh, Eiropas Savienības budžetu līdz decembra beigām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja mums būtu jāstrādā balstoties uz provizorisko budžetu, tad uh, šis darbs būtu ārkārtīgi sarežģīts. Un, kā jau tika minēts, kā to teica iepriekšējie runātāji, Šī maksājuma krīze jau nav nekas jauns. Šī situācija uzsākās jau 2011. gadā. 80% maksājumi tika kavēti, un tas uh, skāra arī kohēzijas politiku. Kohēzijas politikas mērķis ir mazināt atšķirības starp dzīves līmeni dažādās valstīs, un, un tieši kohēzijas politika ir izrādījusies viena no uh, efektīvākajām Eiropas Savienības politikām, kas dod taustāmus rezultātus. Un ja mēs redzam, kādas izmaiņas pēdējos gados ir notikušas Polijā, tad mēs ļoti labi redzam kohēzijas politikas rezultāts. Protams, ar maksājumu kavējumiem uh, visvairāk saskārās projektu realizētāji, viņi arī visasāk izjuta uh, sekas, un Polijā mēs mēģinājām iz, izmantot avansus, uh, lai veikt tos maksājumus par saistībām, kas tika uzņemtas 2004, uh, uh, līdz 2014. gadam. Pašlaik mēs piekopjam līdzīgu praksi, bet ir jāņem vērā fakts, ka šobrīd uh, tekošajā periodā mums ir iespēja uh, maksāt uh, avansus divreiz mazāk nekā iepriekšējā periodā. Un pašlaik uh, Polija uh, projektu īstenotājiem maksā no sava budžeta, un tas uh, liek meklēt elastīgumu iespējas mūsu nacionālajos budžetos. Un tas uh, radīs arī problēmas uh, attiecībās starp uh, Polijas valdību un Eiropas komisiju. Uh, Mēs esam saskāršies arī, situāciju, arī ar situāciju, ka komisija nobloķē maksājumus bez jebkāda pamatojuma. Ir nepieciešams, lai komisija vienmēr saņemtu iemaksas eh, no eh, dalību valstīm, kuras ir aizvien grūtāk eh, nomaksāt. Komisija uh, ir piedāvājusi budžeta grozījumus, kurus mēs esam atbalstījuši, jo zinām, ka tie ir bijuši nepieciešami, lai veicinātu, lai izpildītu kohēzijas politikas mērķus un tur uzņemtās saistības. Neto maksātājiem šīs iemaksas bija vēl lielākas, lai saktu starpību starp uh, saistībām un maksājumiem. Un uh, mēs redzējām, kas notika Lielbritānijas situācijām. Dažām, daž, dažas dalībvalstis uh, tomēr spēja savas saistības nomaksāt laikā. Komisāris kundze jau pieminēja to, ka uh, iepriekšējā perioda kontu slēgšana eh, prasīja palielināt maksājumus, un vienlaikus mēs saskārāmies ar uh, saistību apropriāciju palielinājumiem. To visu vēl pasliktināja situācija ar karu Ukrainā, kas arī prasīja mūsu uzmanību. Ukrainas situācija ir pilnībā neprognozējama un mēs nezinām, kādā veidā Eiropas komisijai būtu jārēģē uz uh, sakām, ko rada Krievijas uh, embargo. Šobrīd mēs uh, nevaram teikt, ka nākotnē situācijas, uh, kontrola par situāciju uzlabosies par spīti visam, ko dara Eiropas komisija. Un uh, mūsu Satraukumu vairo arī situācija Grieķijā, kura vēlas uh, uzņemties vēl jaunas saistības, jaunas parādus. Mēs uh, vēlētos, lai visas uh, valstis, uh, kas ir Eiropas Savienībā, domātu līdzīgi. Parlamenta un komisijas uh, kopīgā deklarācija, kas tika pievienota Eiropas Savienības budžetam, mums sniedz zināmas cerības. Uh, un mēs ceram, ka Eiropas uh, Savienības institūcijas un visas dalībvalstis nomaksās savus rēķinus. Paldies! Paldies tagad! Lai pasvītrotu to realitāti, kādu mēs, ar kuru mēs saskaramies uz vietas, uzklausīsim visiem Žanoru Gocie, kurš ir Eiropas un starptautiskās stratēģijas komisijas priekšsēdētājs Peidlā Luāras reģionālajā padomē. Paldies, priekšsādātāji komisāris kundze, godāmie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms es gribēju pateikties Artuī kungam par viņu ielūgumu un par iespēju pastāstīt, kādas ir sekas maksājumu kavējumiem no Eiropas fondu līdzekļiem. Es uh, gribēju sevi stādīt priekšā kā Eiropas eh, Savienības eh, aizstāvi. Un eh, man ir jums kas sakāms. Mēs vietējo pašvaldību pārstāvi saskaramies ar Eiropas projektu uz vietas un mēs esam tie, kas to virza uz priekšu, lai mūsu pilsoņi to atbalstītu. Tas tomēr ir milzīgs izaicinājums, un uh, pie tā ir jāķers kopīgi. Loāras uh, zeme, kuru es uh, pārstāvu šeit, mēs esam uzņēm, uzņēmušies šī reģiona vadību, un mēs redzam, ka ir ārkārtīgi grūti iedzīvināt Eiropas politiku uz vietas un piešķirt tai pievienoto vērtību. Pateicoties eh, tam, ka Eiropas fondu līdzekļu netrūks, to ir daudz, mēs tomēr saskata, saskaramies ar zināmām grūtībām. Un eh, tās eh, pasliktina Eiropas tēlu mūsu pilsoņu acīs. Mm, tāpēc eh, mēs labprāt eh, apmainījāmies ar viedokļiem ar Tvīkungu, un viņš eh, gribēja, lai mēs par to pastāstītu arī citiem nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Es atgriezīšos pie šī 2007.-2013. gada perioda, lai pastāstītu, kāda ir situācija. Tās struktūras, kas pārstāvēja vadības iestādes reģionā, uh, Eh, ka, gluži kā katru gadu tika lūgtas eh, sniegt savas eh, prognozes par maksājumu apret, ap, apropriācijām. Jau 2012. gadā mēs saskārāmies ar grūtībām, piemēram, lauku attīstības fonda programmā Un 2012. Uh, gada rēķinus uh, mēs uh, varējām nomaksāt ar 144 dienu kavēšanos. Tā ir diezgan ievērojama kavēšanās. Mm, Eiropas Savienība neievēroja 87. pāntu regulā 83.2006, un līdz ar to mums radās divu mēnešu kavēšanās. Šo kavēšanos šajā periodā pavadīja arī maksājuma pilnīga pārtraukšana 2013. gada sākumā, kā arī kontrols par izlietotajiem līdzekļiem 2012. gadā, un tas eh, nozīmē, ka radās ķēdes reakcija pārvaldības iestādēm saistībā ar kasē pieejamajiem līdzekļiem, un mums eh, vajadzēja noteikt prioritātes, uh, un maksājumu saņēmējiem tas uh, radīja problēmas. Un, protams, ka šī situācija nav veiksmīga, lai veicinātu Eiropas uh, pozitīvu tēlu pilsoņu acīs. Loāras zemes uh, vadības iestāde tur bija tikai starpnieks, protams, bet eh, tā lēma šajā periodā izmaksāt avansas Eiropas maksātā, maksājuma vietā, lai neapdraudētu īstenošanu. Un tas notika 7., 13. gadā, tas bija priekšējais periods un tālāk. Šajā 14. 15. gadā, ņemot vērā situāciju ar Francijas pašvaldībām, Francijas reģioni nevarēs atkal izmaksāt uh, maksājumus un apmierināt uh, tos maksājumus, kas ir veicami uh, no to puses. Uh, Eh, subsīdiju izmakstermiņi pagarinās, Eh, noteikumi kļūst aizvien sarežģītāki, ar tvīkungs stāstīja, kā Eiropa taust, taustās, un mēs ar to saskarāmies ikdienā, un nemaz nerunājot par to, cik neskaitāms kontroles gan no Eiropas, gan no e, valsts puses e, tiek īstenotas, kas tiek līdzfinansētas e, projektiem, kas tika līdzfinansēti līdz 13. gadam, un tas viss šis eh, liek man domāt, ka um, būs ļoti grūti ievērot maksājumu termiņus. Tālāk runājot par um, subsīdiju dosie un par finansējumu. Izveidot šādu dosie tas ir ļoti sarežģīti gan attiecīgā projekta autoram, gan pārvaldīšanas eh, dienestam. Es zinu, par ko es runāju. Es neapstrīdu, ka ir vajadzīgas kontrolas, taču gribu norādīt jums to, uz to lielo starpību, kas pastāv starp uh, Eh, vajadzību pēc naudas saņemšanas un lielo termiņu, kas ir jāgaida līdz tai saņemšanai. Mēs, kā mēs ņemot vērā eh, līdz finansējumā līmeni, kāds tiek pieprasīts šodien, avansu izmaksas sistēmas varētu būt uh, ap, sarežģītas un apgrūt, apstiprinātas, bet bez šādas avansu sistēmas eh, es bažījos, ka Eiropas palīdzības eh, raksturs eh, pazūd un Eiropas fondi, kā jūs tikko norādījāt, ir izaugsmes faktors, bet, ja nelielie projektu autori, kuriem nav pietiekami līdzekļi, lai tos uh, izmaksāt uz vairākiem gadiem un saņemt subsīdijas, uz kurām tie varētu pretendēt, tāds tiek apdraustētas investīcijas visās teritorijās. Savukārt investīcijas ir tās, kuras varētu nodrošināt izaugsme Eiropā. Tāpat arī tagad es gribētu pastāstīt divus konkrētus piemērus, ar kuriem mēs saskārāmies manā pašvaldībā. Viens saucās Tehnokampus, E, tehnisko materiālu centrs, e, kas e, strādā ar kompozītu materiāliem. Šo dosie skatīja man apgabala Peidla Luāras reģionālā padome, kur bija ievērojama federdalība. Dosie tika iesniegts 7. gada 14. novembrī un pēdējais maksājums uh, tika izmaksāts 14. E, gada 10. jūlijā, tātad septiņus gadus vēlāk pēc šī dosie iesniegšanas. Tāpat e, dzelzceļa līnija Nante Šatobriāna. Pirmo dosie tika iesniegts 11. gada martā un vēl uz šo brīdi ir izmaksāta tikai 60%, lai gan jaunā līnija ir atklāta nu jau pirms gada. Ar šiem abiem piemēriem, tātad pirmkārt ilga, ilgs termiņš līdz maksājuma saņemšanai, kā arī ilgais eh, lēmumu pieņemšanas process, pēc tam tēriņu um, pamatojums rādā kavēšanos ar pamatojumu dokumentiem, kurus grūti ir savākt, grūti analizēt pārvaldītājam, Un noslēgumā gribu teikt, ka tas viss palīdz ne jau lai mazinātu, e, mazinātu esošos deficītus, bet noved pie ļoti e, liel, augstām finanšu izmaksām. Kas gan šīs kontroles, gan kavēšanās, tas viss kopā rada valsts deficītu, publisku deficītu gan valstī, gan pašvaldībām un dalību valstīm šobrīd ir no, jārespektē makroekonomiskie nosacījumi, ko ir noteikusi Eiropas Savienība, konkrēti ļoti stingrie noteikumi attiecībā uz šiem deficītiem, un man ir grūti rast operatīvas eh, risinājumus šobrīd, bet es gribu norādīt, ka tādiem kā es, kas strādā uz vietas un kas aizstāv eh, Eiropas eh, taiskaitā intereses, es negribu nošķirt vienu un otru atbildību. Es negribu tagad uh, futbola bumbu dzenāt no viena laukuma puses uz otru. Eiropa ir mūsu visu, bet, un tāpēc es domāju, ka mums kopā visiem ir jārisina šīs problēmas, kas izriec no maksājumiem un no struktūra fondu eh, saņemšanas. Katrā ziņā ar tvīkungs, kā jūs zināt, jūs šo būtisko tematu esat iekļāvis Eiropas darba kārtībā, un tā izskaitā mans reģions ir gatavs ar jums sadarboties, dalīties ar jums savā pieredzē pieredzē, tas jau ir sācis domāt par eksperimentāliem pasākumiem, un es domāju, ka kopā mēs varēsim rast iespēju Eiropai virzīties un nonākt pie risinājuma. Paldies, Gotjēji kungs, par jūsu piemēru un par konkrētajiem piemēr, eh, gadījumiem un eh, tiem. Um, tām grūtībām, kas ir iestājušās eh, novēlotu maksājumu dēļ, un tagad ehm, eh, otrais, eh, nākošais runātājs ir Santos Horna, kurš ir Arrojo de la Luz mērs no Estremadūras Spānijam. Paldies priekšsēdētāji, esiet sveicināti, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu no visas sirds pateikties budžeta komitejas priekšsēdētājiem par sirdsnīgo uzaicinājumu uzstāties. Uz šajā komitejā. Vēlos jums izklāstīt, kādas Spānijas eh, mm, pašvaldības vadītāja radzījumu, vadījumu uz Eiropas finansējumu izmantošanu eh, eh, mūsu pašvaldībā gan pēdējo gadu garumā, gan šobrīd, kā arī savus iespaidus par to, kādas izmaiņas būtu vēlams, lai var, varētu labāk piemērot uh, un izmantot šos Eiropas finansējumus. Tāpat arī, manuprāt, ir lieliska doma, ka tā, ka Eiropas institūcijas diskutē par tiem jautājumiem, kuri ietekmē Eiropas iedzīvotājus, mūsu pašvaldības un Tāpat jāapzinās, ka pašvaldības vietējās valdības ir vistuvākais valdības līmenis mūsu pilsoņiem. Pirmkārt, gribētu izklāstīt jums par to vietu, no kuras es nāku un par ko es runāšu. Eh, eh, pašvaldība, kur esmu eh, pašvaldības vadītājs, jeb gandrīz vai pagasts ar 1400 iedzīvotājiem Spānijā, Estremadūrā, tās nosaukums ir Ojo de la Luz, un mūsu reģions ir samērā unikāls Spānijā kur mēs atram, atrodamies eh, šo eh, pašvaldību līmeņa 22. Eh, vietā, runājot pār Spānijas un Eiropas mēroga pašvaldībām. Pagājušajā gadā mēs pārspējām rekordu piedzim 53 bērni nu jau 13 gadu pirms tam mūsu ciemā nebija dzimis tik daudz bērnu, un pirmā dāvana, ko viņi saņem, ir publiskās bibliotekas grāmata. E, Kartēm mūsu pašvaldībā no 2007. līdz 2014. gadam divas reizes pierā, pieauga strādājošo skaits. 20. Eh, gadsimtā mēs bijām zemnieku lopkopju ciems un pakāpeniski mēs pārveidojāmies pār ciemu, kas strādā galvenokārt eh, celtniecības nozarē, eh, jomā, kas visvairāk cieta finanšu krīzes laikā, tādējā tas izraisīja ārkārtīgi daudz bezdarbnieku. Ša, šī parādība bija vērojama ļoti daudzās Eiropas Savienības eh, vietās. Mūsu mērķis ir pilsoņi, kuri dzīvo cienīgu dzīvi ar vienlīdzīgām iespējām un kas ir Eiropieši. E, e, e, mana pašvaldība ar Aroģo de la Luz varēja izmantot finansējumu no Eiropas Savienības, un mēs esam varējuši mainīt modeli manā uh, pašvaldībā, situāciju mainot. Uh, paredzot eh, taisskaitā atbalstu izglītībai un ar Eiropas eh, Savienības eh, atbalstu. Mēs veidojam zaļās darba vietas, organizējam atbalstu lauksaimniecībai esam devuši iespēju tiem, kuri savas zemes ir atstājuši kaut kādu iemeslu dēļ, agrāk atgriezties pie tām, apstrādāt, un ir sācis darboties pirmais jauniešu kooperatīvs, kas tieši pārdod augļus un dārzeņus patērētājiem. Ar Eiropas finansējumu palīdzību mēs pēdējo 12 gadu laikā esam veidojuši sociālās struktūras, bērnu dārzu, uh, um, uh, centru atkarīgiem personām, veco ļaužu iestādi, un so sociālā uzmanība tiek pievērsta jaunu darbietu veidošanai. Ar Eiropas un pašvaldības parādzību kultūru sports ir pārveidojies par tiesībām un nevis par luksusu vairāk nekā eh, tūkstoša iedzīvotāji ir pieteikušies fitnes klubā, kas strādā ar peļņu. Uh, Un eh, š, eh, pirms 11 eh, gadiem uzbūvētais fites klubs Svirtītis pilnībā reabi, rehabilitēts ir atjaunots un tajā piedalās ļoti daudz iedzīvotāji. Mums ir gan sieviešu volejbola eh, komandā, gan vairākas citas eh, komandas, kur vēl, un arī ir vairākas sieviešu komandas eh, mūsu ciemā kopumā. Tāpat arī ir vēroja, nodrošināts liels atbalsts izglītībai, mums, mums strādā 52 vietējās asociācijas, pilsoniskās asociācijas, mūsu eh, eh, ciemā ir izveidotas eh, krīzes laikā uzņēmumu skaits ir pieaudzis par simts, tāpat arī mēs tirzniecības uzņēmumus esam modernizējuši, esam eh, snieguši atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, esam nodrošinājuši sociālās struktūras, un šodien mēs strādājam, lai eh, veicinātu bezdarbnieku integrāciju. Esam izveidojuši pilsoņu atbalsta fondu, lai neviena ģimene mājasēmniecība nepaliktu bez uzstūra, gaismas, uh, ūdens un mācībām. Spēle, kurā visi, uh, visi iegūst un neviens nezaudē. Uh, Mēs neesam tomēr palielinājuši nodokļus pēdējo gadu laikā, mums nav neviens parāds, neesam ņēmuši nevienu aizdevumu, un pūliņi, ko mēs esam pielikuši nelielā ciemā, reģionā, kas ir konverģences mērķo, pirmajos mērķos, mēs esam pierādījuši to, ka Eiropas finansējumi mums, mums ir palīdzējis eh, līdz šim un var palīdzēt nākotnēs. Eh, tomēr mēs esam saskārušies ar vairākiem eh, šķēršļiem, kurus mēģināšu izklāstīt. Gribu jautāt, kā gadījumos, kad ir jā, ja, Eh, kad ir runas par programmām bezdarbniekiem un atalgojumiem tiem, kas strādā ar bezdarbniekiem, finansējums pienāk ar mēnešu ilgu kavēšanos. Tā tas bija pagājušajā uh, reizē, kad bija runa par jauniešu, par atbalstu no jauniešu garantijas. Tāpat gribu jautāt, kā pēc uh, zaļo darba vietu veidošanā Eiropas finansējuma daļa pienāk vairāk nekā gadu pēc tam, kad projekts ir pilnībā eh, pabeigts. Līdz ar to pašvaldība ir jāieslīgst parādos, lai pabeigtu projektu. Gribu jautāt šodien, kā ir iespējams tas, ka komisijas finansēts projekts preventīvai veselībai bērniem un ģimenēm kur manā pašvaldība ir piedalīsies kopā ar citu valstu, Norvēģijas, Dānijas un citām valdībām, kā nav saņemts eh, maksājums, eh, kāpēc pēdējais maksājums no komisijas puses ir saņemts gadu, pusotru gadu vēlāk nekā paredzēts. Tāpat šodien gribu jautāt, kā ir iespējams, ka projekts, ko eh, lielākajā daļā finansē Eiropas līdzekļi, lai veidotu domnīcu jaunajiem uzņēmējiem ar budžetu 500 tūkstoši eiro, manai pašvaldībai vajadzēja avansēt praktiski visu summu un tas gadu pēc tā funkcionēšanas sākuma un mēs vēl aizvien nesam sagaidījuši Eiropas finansējumu daļu. Tā šī realitāte atkārtojas manas valsts un Eiropas Savienības valstu daudzās eh, pašvaldībās. Kā Spānijas valdība, mana, eh, mana reģiona valdība eh, ar tik lielu novēlojumu saņem maksājumus no Eiropas komisijas līdzmaksājuma puses tādā veidā nopietni apdraudot uzsāktos projektus, kā arī pakļaujot cieslīgšanai parādiem pašas pašvaldības. Nostākumā gribu teikt, ka Roļo de la Luz tieši tāpat kā daudzas citas pašvaldības Spānijā mēs strādājam ļoti smagi, lai varētu izvest mūsu pašvaldības no smagās situācijas un ar šo mērķi Eiropas finansējumi, lai finansētu noturīgas attīstības projektu, ir ārkārtīgi nepieciešami. Reģionā, kur ir, kur ir eh, ļoti nepieciešami eh, šie līdzekļi, tādi kā Extremadūra, bet ir jānodrošina apstākļi, lai varētu šo finansējumu saņemt. Pirmkārt, nacionālā lēmēja iestāde ļoti ar lielu kavēšanos nosūta reģionālām iestādēm eh, attiecīgo finansējumu. Otrkārt, reģionālās lēmēja iestādes gala saņēmējam, vai tās būtu pašvaldības vai uzņēmumi, ar lielu kavēšanos nosūta eh, piešķirtos līdzekļus. Un rodas nopietnas problēmas pašvaldībā tad, kad ir uzsākts finansējums, jo piešķirtais finansējums nepienāk paredzētajā laikā un vienmēr ir pašvaldībai jā eh, izlieto papildu savu fondi, kas var vēlāk radīt nopietnas problēmas eh, municipālajos kontos šis fakts, ka ir dažkārt jāavansē praktiski visa summa projekta finansēšanai no pašvaldības puses, lai gan daļu paredzēts finansēt eh, Eiropas fondiem, eh, atņem iespēju finansēt citus projektus. Ja ir izlemts investēt kādā konkrētā jautājumā, tāds tas nenotiek reālu vajadzību dēļ, bet kādu citu iemeslu dēļ. Un finansējums dažkārt netiek novirzīts tur, kur tas ir nepieciešams, ir jāpanāk lielāka caurskatāmība, lielāks atklātums un ir pilnīgi noteikti jāpārskata finansējuma sistēma eh, reģioniem un pašvaldībām, lai varētu padarīt skaidrākus noteikumus. Noslēgumā gribu teikt, kā ņemot vērā šīs problēmas, ar kurām saskaras pašvaldības gan manā valstī, gan Eiropas Savienībā, gribētu nākt klajā ar dažiem ieteikumiem jaunajām operatīvajām programmām ir pilnīgi nepieciešams sagatavot Eiropas standārtu, kas regulētu termiņus un veidus Eiropas fondu maksājumiem, kas kontrolētu to adekvātu izmantošanu un no saņēmēju puses lai novērstu visai garus galatērziņu maksājumus. Tālāk ir nepieciešams veidot sistēmas, lai pašvaldībai nevajadzētu avansēt eh, praktiski visu paredzētā finansējuma apjomu. Varētu noteikt eh, arī kādu savanas eh, maksājumus. Tālāk ir jānosaka termiņi saņemšanai maksājumiem no fondiem reģionālajām un nacionālajām lēmēju iestādēm nevajadzētu palēnināt e, Eiropas finansējumu saņemšanu. Ceturtkārt, ir jāizveido kontrolas sistēmas, lai nacionālās un reģionālās lēmēju iestādes varētu vadīties pēc objektīviem kritērijiem. Piekārt, ir jāizveidina, jāizveido un jāpadara dziļāki atklāti un caurskatāmības un atbildības mehānismi gan attiecībā uz finansējumu saņemšanu, gan to sadalīšanu pa pašvaldībām, sadalot un izsverot nepieciešamību katrā, katrā gadījumā. Tāpat arī jāsako tam, kā ir izmaksāts finansējums gan e, no Eiropas Savienības puses, gan nacionālā līdzfinansējuma dēļ. Sestkārt ir eh, regulāri jāizvei, jāveic novērtējums iz, izpildītiem projektam, lai varētu izvērtēt katras attīstītās programmas daļu un ikvienu atbildību un vai tas notiktu Eiropas vai nacionālā vai reģionālā vai municipālā līmenī. Tādējādi ir nepieciešams, lai finansējums, kas ir piešķirts un tiek izmaksāts, lai tas noteiktu saprātīgos termiņos un netiktu nevajadzīgi kavēts maksājuma termiņš. Eh, eh, pašvaldības vadītāja kungs, eh, jums ir jābeidz uzstāšanās. Paskatīsimies vēl uz otru pusi, turpina runātājs. Kaut kas nav kārtībā, ja un, un kaut kas nenotiek kā vajag, e, kāda pašvaldībā Javansā ir jāizmaksā visa summa kādām projektiem un vairāk nekā gadu jāgaida uz pienākošā maksājuma saņemšanu no Eiropas puses. Šodien manā pašvaldībā Roģodēla Lūsa un citās Estremadūras municipalitātēs e, e, un citās Spānijas un Eiropas uh, Eh, pašvaldībās ir nepieciešams nodrošināt skaidrus, vienlīdzīgus iedzienus un ir likumdevējiem jāveic pasākumi, jāpieņem lēmumi, kas ietekmēs miljoniem mūsu iedzīvotāju dzīvi, mūsu mazos un vidējos ciemos, mūsu lielajā Eiropā. Tas ir jāpatur prātā un sirdī visiem tiem, Eh, kuri lemj par mūsu iedzīvotāju likteni, piešķirot, nodrošinot eh, cienīgu dzīvi vieniem, mēs to nodrošinām Eiropai. Turpin priekšsēdētājs, paldies, mēra kungs, eh, atgādinu, ka maltiešu val Uh, lodas tulkojums tiek pārtraukts līdz konferences beigām. Jūs redzat, man uzdevums nav viegls, valdība uzņemas saistības un parla parlaments lem par saistībām, komisijā dara, ko tā var, taču e, trīs, e, trīs stāsti, ko mēs dzirdējām, parāda to, ka valdībām ir nostājas jāpārskata. Šāda situācija nevar turpināties. Tagad es došu vārdu deputātei Greslei, kurai ir Eiropas parlamenta budžeta komitejas, e, kontrolas komitejas priekšsēdētāja. Divas minūtes jums. Priekšsēdētāja komisārs Konza. Man bija ļoti interesanti dzirdēt to, ko teica mērs, kā budžeta kontrolas komitejas uh, loceklē. Gribēju teikt, ka tā ir mūsu ikdienas maize. Un uh, gribēju jums minēt dažus skaitļus. Mums, mūs uztrauc tas, ka nefunkcionējoši pārvaldības un kontrolas sistēma dalībvalstīs ir realitāte, un tāpēc es gribēju pievērst tam jūsu uzmanību un aicināt uh, jūs par to gādāt, jo tam ir finansiālas sakas lauksaimniecības jomā tirgus pasākumos mums ir aptuveni 200 miljoni eiro uh, apdraudēti, kur mēs nevaram uh, garantēt tos izdevumus, ko dal, dalībvalstis ir veikušas. Tiešajos maksājumos tie ir 620 miljoni eiro, Spānijā 150 miljoni, Francijā 120 uh, miljoni, Grieķijā citur. Uh, Lauka attīstības programmās apdraudēti ir 600 miljoni, proti 21 maksājuma aģentūrā dažādās dalību valstīs, 18 dalību valstīs. Tāda pat ir situācija arī eh, attiecībā uz struktūra fondiem. Tur apdraudēti ir 440 miljoni eiro. Mēs saskaramies ar nepareiziem datiem no dalību valstīm. Uh, lauksaimniecības jomā tie būtu 59 miljoni eiro, un komisija ziņo par kļūdu procentu 0,67% apmērā un pēc tam koriģē datus uz 5,6%. Tā, tas ir ļoti būtiskas izmaiņas, ar kādām mēs nevaram samierināties, un tāpēc mans lūgums būtu gādāt arī par pārvaldības un finanšu kontrolas sistēmām, un arī, piemēram, inženierijas instrumentiem. Uh, lauku attīstības jomā. Eh, Eiropas Savienība ir izmaksājusi 630 miljonus eiro bankām Rumānijā, Grieķijā, Itālijā, Lietuvā, citās valstīs, un neviens no šiem eiro nav sasniedzis eh, galīgo saņēmēju, kurš ar to varētu strādāt. Tas ir tikai tāds kopsavilkums par manu ziņojumu, bet, manuprāt, arī tas prasa uzmanību, un tas, ko teica mērs, uh, papildina manis sacīto, te nav pretrunu. Tāpēc es aicinu jūs gādāt par kontrolas sistēmām dalību valstīs, jo mums tas rada milzīgas problēmas. Paldies! Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze, budžeta kontrolas komitejā. Es nedomāju, ka šo sistēmu ir nepieciešams sārežģīt, lai nodrošinātu efektivitāti, bet tagad došu vārdu Norbertam Pakmanam. Priekšsēdētāji Es domāju, ka ir apdraudēta uzticība ne tikai tāpēc, ka netiek maksāta rēķina, bet šeit rodas arī jautājums, vai daudzos projektos, kas tiek atbalstīti no visdažādākajiem fondiem, vai tie būtu lauksaimniecības vai sociālie uh, fondi. Mm. Jo Atsevišķos reģionos tur mēs runājam par mazāk nekā 100 tūkstošiem eiro. Un ļoti bieži rodas jautājums, vai Eiropas Savienībai pašai nevajadzētu savas programmas veidot tādas, ka tās ir apjomīgākas un uh, ka, kā jau mēs no rīta to apspriedām plenāra sesijā, tās sniedz uh, redzamu priekšlikumu pienesumu, nevis tikai infrastruktūras uzlabojumu vai kaut kādus humanitārus labumus. Iepriekš eh, tika sacīts, ka šiem līdzekļiem būtu jākalpo ekonomikas attīstībai, tīpaši tad, ja uh, valstis uh, sniedz savas līdz, uh, fin, līdzfinansējumu Tas tikai paver eh, nacionālajiem parlamentiem eh, zināmas eh, brīvas finanšu iespējas. Un trešais punkts ir struktūrāls reformas. Varbūt līdzekļi ir jākoncentrē un jāizmanto šie līdzekļi tur, kur tie reāli uzlabo ekonomisko vīdi. Es domāju, ka tas arī mazinātu jautājumus par nesamaksātiem rēķiniem un par uzticamības trūkumu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu demogolfijai kungam. Paldies, priekšsādātājs. No sākuma pateikšos uh, komitejas priekšsādātājai, kas iekļauj šo jautājumu dienas kārtībā. Šis uh, jautājums uh, par 23 miljardiem eiro, kas te tika piesaukts, tiešām ir ļoti uztraucoši. Un um, par to, kā mazināt uh, maksājumu kāvēšanos Eiropas Savienībā. Man ir divi jautājumi. Pirmais par uh, apstrīdētiem uh, maksājumiem, vai, vai ir kādas tiesu prāvas, vai ir maksātas sodu naudas par kavētiem maksājumiem. Un otrs jautājums par to programmu raksturu, kuras skar šīs kavēšanās. Mēs eh, te runājam par lielām programmām, bet eh, gribētos zināt eh, vairāk detaļu. Kāpēc tieši šie maksājumi kādējiem rodas? Paldies! Tagad vārds Sifrī kungam. Thank you. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem, paldies uh, komisārs kundzei par gatavību uh, diskutēt uh, ar mums, Eiros parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Vēlētos pateikties arī priekšsēdētājam par elegantu uzstāšanos un faktu izklāstu par esošo situāciju. Un arī par iepazīstināšanu ar hausu šajā visā situācijā, ar ko mēs saskaramies jau vairākus gadus, un kāda ir situācija ar šodienas Eiropas saimnes budžetu. Nu, problēma ar nesamaksātajiem rēķiniem un informāciju, ko saņemam no kolēģiem, vienkārši parāda, kādu labumu šajās debatēs, kādu pienesumu šajās debatēs var e, sniegt kolēģi no dažādām dalībvalstīm. Taisnība ir, ka pagājušajā gadā, kā jūs komisārs kundze atzīmējāt, uh, Mums izdevās stabilizēt problēmu, taču mēs vēl neesam eh, nonākuši pilnspējīgi risinājumu, un budžeta krīze, no kuras mums izdevās izvairīties 14. gada beigās, var uh, skart mūs šogad vai nākamgad, jebkurā laika brīdī. Un piemēri, kurus esam redzējuši pagātnē, ar to, ka ES programmas eh, netiek pienācīgi finansēts, kā piemēram Erasmus 2015 Nu, tāda ir situācija. Tas ir mūsu pienākums kā parlamenta deputātiem eh, konstruktīvi iesaistīties eh, ilgtermiņa mērķu ehm, sasniegšanā, un eh, acīm redzot, tas ir sasniedzams tikai ar vienkāršu caurskatām pašu resursu sistēmu. Un tādēļ es, komisārs Kundze, būtu pateicīgs, ja jūs varētu paskaidrot, vai jūs uzskatāt, ka ilgtermiņa risinājumu ir iespējams panākt ar pašlaik mūsu līdzībā esošajiem tiesību aktiem un kādu lomu Nacionālajie parlamenti varētu spēlēt, eh, cenšoties risināt šo te uh, trūkstošo maksājumu problēmu, ņemot eh, vērā, kādas ir attiecības parlamentiem ar valdībām 28. dalībvalstīs. Paldies! Paldies, un tagad vārds Annai Madraso. Paldies, priekšsādātāji, vēlos pateikties par iespēju uzstāties Eiropas parlamentā, kur šodien ir pārstāvēts tik daudzas valstis, un izskan Spānijas viedoklis. Uh, izskan pār tās apņēmību un piedrību Eiropai, un rīta garumā mēs runājām par e, taupības un izaugsmes politikas savienojamību. Es gribētu uzsvērt Spānijas pūliņus, um, ko tā pielikusi, lai maz nomaksātu parādus, mazinātu publisko deficītu un uh, apvienojot to ar uh, fiskālo konsolidāciju un reformām, kas ir piešķīrušas lēcienu Spānijai. Spānija, kas bija ekonomiskas recesijā, ir tagad panākusi darba vietu skaita pieaugumu pateicoties šīm struktūrālajām reformām. Un tāpēc es gribu skaidri norādīt to, ka mēs ticam un vēlamies un esam apņēmušies eh, strādāt pie savas eiropeiskās piedarības, taču norādīt arī to, ka fiskālās konsolidācijas politikas ir nepieciešamības un lai eh, atjaunotu Eh, ekonomika Eiropas Savienībā nodrošinātu izaugsmi. Es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgs redzējums, kuru mēs uzklausījām eh, pašvaldības priekš, eh, priekšsēdētāju no Spānijas, un arī to, cik nozīmīgi ir struktūra fonda izau, izmantošana mūsu valsts Spānijas ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanai. Paldies! Paldies! Un, un tagad, ņemot vērā to, ka komisārei mums ir jādodas projām 45 eh, minūtēs, Georgievs kundze, aicinu jūs atbildēt uz pirmajiem uzdotajiem jautājumiem. Uh, thank you, and I'm really sorry. I... Paldies. Uh, jā, nu man diemžēl ir jāpilda citi uh, ar manu darbu saistīti pienākumi. Proti, man ir jābūt. Uh, īpašā uh, sieviešu grupā, un um, tas ir mans pienākums, diemžēl. Bet eh, kā uh, eh, vicepriekšsēdētāja par cilvēku resursiem, man ir jāsako tam, lai mēs sekotu iesaistīšanās uh, eh, šeit šo te politiku un līdz, līdz šī mandāta beigām panāktu 40% lielu sieviešu pārstāvniecību, lai, nu, celt produktivitāti. Un varbūt tāda īsa parindīte bija ļoti interesanti uh, uzklausīt uh, Spānis. Uh, mēra komentārus. Uh, un šo te dzimumu līdztiesības situāciju, uh, kas tika izlīdzināta tā, ka ciematā ir nodibināts gan vīriešu, gan sieviešu futbola komandas. Nu, bet uh, jautājums, kas šodien tika skatīts, bija ārkārtīgi svarīgs. Un ir absolūti nepieciešams atjaunot uzticēšanos, pilsoņu uzticēšanos. Uzticēšanos Eiropas vērtībām e un iespēja paļauties uz Eiropu. Tātad šī uzticēšanās ir jāatkaro. Tas neatiec tikai uz atsevišķiem projektiem. Tas ir jādara kopēja e, spēcīgas Eiropas Savienības labuma vārdā. Un tieši tādēļ mēs runājam par to, mm, ka uh, maksājuma deficīts ir uh, nu, jānoved tādā pārvaldāmā uh, situācijā nevēlāk kā līdz 16. gada beigām. Un atbildes uz dažiem komentāriem. Tā tad novēlotie maksājumi. Es dzirdēju diezgan dramatiskus piemērus, par šādiem maksājumu kavējumiem. Un katreiz, kad tas notiek, kāds no tā cieš. Tas var būt uzņēmums, tas var būt um, procentu maksājumi par kavētu maksājumu, un tie tā arī nodokļu maksājumu naudu, ko varētu varbūt iztērēt labāk bet, diemžēl, maksājumu kavējumi ir atkarīgi no daudziem faktoriem. Eh, ilgākā kavēšanās, ko mēs esam pieļāvuši, ir pieci mēneši. Mēs tikko dzirdēju, ka gadu un pusotru gadu nav uh, samaksāts rēķins. Nu, diemžēl tas ir tādēļ, mm, ka mums ir ļoti sarežģīta šī te uh, pārvedumu ķēde. Uh, visa šī dokumenta plūsma, kam mēs saņemam pieprasījumu un sākam noformēt maksājumu un tā tālāk un tā tālāk. Tā tālāk Eh, šajā ceļā bieži rodas aizkavēšanās, un tāpēc mūsu uzdevums ir raudzīties, lai šis process eh, tiktu vienkāršots. Un kāds aspekts man īpaši uztrauc. Ikreiz, kad mums ir vienkāršošanas institīva, mēs sākam ļoti labi, un tad tas viss eh, sāk iet cauri dažādiem pārrunu un diskusiju procesiem ar padomi un parlamentu, un beigās, ka tas ir viss pabeigts, tad gala rezultāts ir vēl sarežģītāks nekā eh, esošā, jeb iepriekšējā situācija. Un tāpēc es gribētu panākt situāciju, ka vienkāršošana patiešām nozīmē vienkāršošanu. Restīvi jūs sākat ar kaut ko sarežģītu un eh, nonākat pie kaut kā vienkāršāka. Citā tas nevar būt. Es ļoti ilgu laiku strādāju lielā organizācijā, Pasaules bankā. Ja? Ļoti labi zinu, kāda ir birokrātija un nekas man nevar pārsteigt. Bet, zinat, izrādās, ka kaut kas man tomēr vēl var pārsteigt. Uh, Un lūk, visa šī te sarežģītība, kas galu galā um, erodē mūsu uzticības kapitālu. Nu tā jau ir, lai dejo tango ir vajadzīgi divi. Tātad mums visiem ir jāstrādā uz šo mērķi, lai mēs kalpotu saviem pilsoņiem. Mums ir vajadzīgs process, kas garantē rezultātu. Bet ne vairāk par to, uh, Mēs ļoti bieži cenšanos pēc pārmērīga perfektuma eh, nodaram vairāk skādas nekā labumu. Tā kā ir jāstrukturē procesi tādā veidā. Vispirms jādara tas, kas ir jādara obligāti, respektīvi bez šī procesa mēs nevaram iztikt, tas mums ir jādara obligāti. Tad kaut kas, ko ir labi dal, dal, darīt, nu, varam darīt tā, varam arī nē, un uh, identificēt arī liekos, nevajadzīgos procesus, bez kā varam iztikt. Tā kā es eh, ceru sagaidīt jūs atbalstu, lai mēs beig beigās nonāktu eh, pie eh, šī, šāda rezultāta. Un likuma projektu, nu tāda izskaistināšana, manuprāt, nu esmu redzējusi vairākus piemērus. Uh, Kad, piemēram, tiek prasīti 40 pro, paraksti kaut kādām projektam, eh, kur ar četriem varētu pietikt. Un tas, starp citu, ne jau komisija liek eh, savākt šos 40 eh, parakstus. Vai tas nozīmē, ka ik viens uh, grib pielikt savu ar tavu un tādā veidā rad sažģītību? Well when... Jā, mēs ļoti labi zinām, ka vienu zupu upu vāra pārāk daudzas pavāres, tā zupa nebūs ēdama. Tā kā mums ir daudz precīzāk jādefinē lietas. Mans otrais nu, punkts, ko vēlējos uzsvērt, ir šī sajūta, ka pašvaldības gala saņēmējs faktiski ir tas, kas cieši visvairāk no negatīvās ietekmes, ko rada maksājuma kavēšanās. Un tieši tādēļ es esmu tik bieži uzsvērusi to, ka nepieciešams koncentrēties uz rezultātu, jo kas mums ir jāsāk darīt daudz konsekventāk? Ir jāizvērtē, kas tad tiek apdraudēts. Ko mēs varam zaudēt, ja mēs eh, mūsu programmas nerealizēsim pietiekam efektīvā veidā. Uh, Un tad eh, es dzirdēju no visiem runātājiem, tādā vai citādā veidā, ka ir nepieciešams noteikt skaidrs prioritātes un mērķis, un tiem ir jābūt atklātiem, saskatāmiem, caurskatāmiem pilsoņiem, jo vislabākā finanšu kontrola, ko iespējams eh, realizēt, ir atklātība un attiecīga atbildība un atskaitīšanās. Kā mēs varam atrisināt šo situāciju? Nu, patiesībā mēs esam ļoti caurskatām. Mēs esam tik caurskatām, ka mēs visu izliekam no tādās detaļās, ka, principā, aiz kokiem neviens vairs neredz mēžu. Jūs nevarat atrast to, ko jums vajag, tāpēc, ka ir tik daudz šīs te detalizētās informācijas. Uh, Nu, šeit tika minēts visi šie te, viss šīs pārbaudas un, un, un šķērs pārbaudas un visādas uh, birokrātiskās lietas. To visu vajag vienkāršot. Tālāk. Par to, cik ļoti svarīgi ir atcerēties, ka jā, mums ir makroekonomiskās prasības, mums ir jābūt skaidrībā par uh, Eiropas Savienības e, finansiālo dzīvotspēju, bet tas ir jāsaskaņo ar ļoti stingru koncentrēšanos uz izaugsmi un e, nevienlīdzības pārvarēšanu. Un jaunajai komisijai, nu tas ir tāds vādmotīvs, es domāju, ka jūs to esat dzirdējuši jau no mūsu priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja Junker un tā tālāk. Tālāk Jautājums par to, vai ilgtermiņa risinājums būs iespējams panākt pašreizējā perioda laikā. Jā, nu, protams, ka mēs varam sastādīt korektu bilanci, bet mēs, protams, zinām, kādas ir problēmas un ierobežojumi ar pašreizējo finanšu schēmu. Uh, jā, nu mēs varam grāmatvediski visu savest krā, kārtībā, bet tas nav īstais jautājums. Jautājums, vai mums ir pareizās prioritātes un vai budžets ir saskaņā ar šīm prioritātēm. Dzirdēju tādu komentāru, nu, kāpēc jums nevar būt lielāki projekti un, un, un, un tad varētu panākt uh, labāks, lielāks, taustāmāks rezultāts, bet es nedomāju, ka izmēram šeit ir tik milzīga nozīme. Arī mazi projekti rada milzīgu sociālu labu, mēs to dzirdējam no runātājiem. Bet jautājums, vai mums ir mērķi, skaidrība par mērķi un vai pieejamie līdzekļi ir saskanā, saskaņā ar šiem mērķiem? un uh, pašreizējais veids, kā mēs iegūstam līdzekļus, uh, 80% no mūsu finansējuma eh, nāk no dalību valstu attiecīgi noteiktā procenta no IKP, kas nāk ļoti smagās sarūktinājuma pilnās sarunās. Es domāju, ka ir jāmaina eh, šī te vide, šī saskaņošana eh, tam nevajadzētu būt tik naidīgam procesam, kādu es pieredzēju pirmajās budžeta sarunās. Nu, jā, parlami šīs sarunas beidzās veiksmīgi, bet ja mēs vēlamies labu nākotni, tad mums vajag skaidrs prioritātes un visu vajag darīt vienkārši. Paldies. Vai būtu kāds, kas vēl ko vēlētos piebilst? Vai ir kādas eh, pretrunas šajā te kavēto maksājumu jautājumā? Es nezinu, kā pret komisiju, nezinu par nevienu tiesu procesu pret komisiju. Es zinu, ka ir bijis kaut kas saistībā ar progresu vietējā līmenī, bet cik zinu, uh, nevienas tiesas liesas, lietas pret komisiju nav, netiek skatītas pašlaik. Bet tas jau nenozīmē, ka tas tā nevar būt. Kāds, faktiski mums nevajadzētu uh, būt apmierinātiem ar šo situāciju. Tas vēl ne par ko neliecina, ka nav neviena tiesa procesa. Gal galā mēs neesam izmaksājuši 25 miljardus, tātad uh, tie gal galā nav nonākuši pie tiem, kas šeit šodien uzstājās. Paldies, tātad ir skaidrs, ka ir būtiski jāvienkāršo situācija. Dalību valstīm šai ziņā ir daudz valstīs viens administrācijas slānis uz otra. Uh, Eh, un, un nu, šī sarežģītība ir vienkārši šokējoša atsevišķos gadījumos, tā kā daudz kas vēl jādara, eh, bet esam cerību pilni, ar eh, optimismu raugāmies uz vidētermiņu pārskatu, arī uz jauno daudzgadu finanšu plānu, kas tiks veidots uz jauniem principiem, un, nu, jādomā, ka tas notiks efektīvi, pamatoti un, un ka tas, tas nebūs tāds uh, padomis vienas personas šovs uh, un uh, ka šeit būtisks progress tiks panākts vēl šī parlamenta uh, sasaukuma laikā. Uh, un patam lāgam arī dalībvalstis būs veikuši savu mājas darbu. Uh, Eh, nu, mēs eh, visi strādājam uz, uz savu spēju maksimālās robežas, eh, un jūs, komisāras kundze, esat īstais cilvēks šajā saspringtajā kontekstā. Paldies jums, komisāras kundze! Tagad došu vārdu tiem kolēģiem, kas ir pieteikušies izteikties. Sāksim ar Zurdana kungu. Šķiet, izrunāja pareizi jūsu vārdu, Žurkoviča kungs? Jā, jā, viss bija pareizi, e, saka um, runātājs. E, tā ir tiesa. Maksājumu krīze smagi iedragā mūsu šo te uzticēšanos, uzticēšanās līmeni. Uh, Eh, mūsu prestižu, mūsu seju eh, un, protams, bremzē projektu īstenošanu. Ir skaidrs, ka tagad eh, nākamajā finanšu, daudzgadu finanšu plānā ir nepieciešamas pārmaiņas, ir nepieciešams iestrādāt, iebūvēt daudz lielāku efektivitāti, un tas tam nāktos prasīt piepūli no mums visiem tādu nepārtrauktu, nemitīgu piepūli un vērību. Uh, Eh, lai šie visi pasākumi un programmas eh, tiktu izplānoti adekvāti. Viens eh, tāds ierosinājums, tā, tā, tā kā pārdoma, ehm, nu, protams, galamērķis ir veikti maksājumi, bet nu, tāds paņēmiens, kā to sasniegt, ir attīstības bankas dalību valstīs kā instruments mm. Protams, naudai patīk, ka to apgroza, naudai patīk vairoties. Un šādas attīstības bankas pilnīgi noteikti ir tāds rīks, kas var sekmēt, virzīt šo investīciju plūsmu un panākt kaut kādu kustību, izraušanos no šī, šī mirušā punkta. Un Eiropas centrālbankas eh, spērtie soļi paši par sevi um, reizēm ir nepietiekami, kaut arī izšķirīgi nozīmīgi par to būtību, saturu un formu uh, ir jārunā, lai būtu šis te reizinošais efekts, multiplication efekt, eh, un galu beigās tiktu radītas šīs darba vietas un ilgspējīga izaugsme, ko nodrošinātu adekvāti saprogrammēts budžets. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Heidera Guarda Sabala, kas ir referente par 15. gada budžetu. Paldies, priekšsēdētāji! Kad mēs koordinatoru sanāksmē izlēmām iekļaut šo punktu darba kārtībā, manuprāt, mums bija divi mērķi. Pirmkārt, uh, izrunāt ar eh, Nacionālo parlamentu kolēģiem, kāda ir problēma ar nenomaksātajiem rēķiniem, kas ir budžetā, un uzreiz redzēt, un manuprāt, arī to mēs sapratām no trim runātājiem, uh, kā šie nenomaksātie rēķini ietekmē tiešā veidā mūsu pašvaldības, mūsu reģionus, un no otras puses meklēt kopīgus risinājumus, un domāju, ka no Eiropas parlamenta meklēt atbalstu no nacionālajiem parlamentiem. Tā kā esmu referenti par 15. gada budžets un pirmīt kopā ar komisāru, un jums mēs runājām par problēmu attiecībā uz šo budžeta pārvaldību, bet arī par to, ka šī situācija um, ilgst uh, jau gadiem ilgi un jāapzinās, ka um, Eh, parlamentam un eh, eh, padomēji, kam ir it kā vienlīdzīgs pilnvaras budžeta pieņemšanā, ka tas ir gadu gaitā izveidojies pārķīvēšanos starp abām pusēm, kur katra mēģina uzstie, uzspies savus skaitļus un redzēt, cik daudz otra puse spēj pratoties. Un, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāmaina ne tikai sarunu veids, bet arī budžeta finansēšanas veids, lai mēs varētu tikt galā ar visām problēmām. Tāpēc Tāpēc mums ir ļoti svarīgi tas, ka na Nacionālo parlamentu kolēģi apzinātos, kas tad notiek ar šiem nenomaksātajiem rēķiniem, jo ir jāizdara spiediens no Nacionālo valdību puses, lai tiktu pieņems tas, ka budžets, Eiropas budžets ir svarīgs un e, budžeta jautājumi jārisina, tas ir jānomaksā un nav loģiski, ka mēs pieļaujam e, deficītu budžetā, jo Eiropas Savienībā nav pieļaujams budžets ar deficītu. Šie skaitļi nenorāda, ka būtu deficīts, bet mēs it kā beidzam maksāt un iestājas deficīts. Uh, Tāpēc pirmkārt mēs vēlamies lūgt atbalstu un palīdzību no Nacionālo parlamentu kolēģiem, lai viņi izdara spiedienu uz e, savām parlamentu komisijām, uz jauktajām komisijām, lai tās izdarītu spiedienu un darītu visu iespējams, lai e, tiktu turpināta budžeta pieņemšana. Un tagad daži komentāri par. E, Eh, maksājumu kavēšanos, vai ir eh, soda naudas, vai nav noda naudu. Jā, tik tiešām ir bijuši maksāti procenti par nenomaksātiem rēķiniem, bet tie reģioni un pašvaldības, kuriem ir visvairāk vajadzīgs Eiropas budžets un viens no Eiropas Savienības budžeta pastāvēšanas um, iemesliem ir maksājumu piešķiršana šādiem budžetiem Eh, šīs eh, pašvaldības, kurām visvairāk ir vajadzīgi maksājumi, atrodas vistrūcīgākais neredalība valstīs, kuras pašas nespēja veikt maksājumus. Un, jā, es saprotu priekšsēdētāji, ka es pārsniedzu jau atvēlēto laiku, tā norāda, ka no vienas puses mēs runājam par investīciju plānu, kas ir samērā ambicios, no otras puses mēs neizmantojam pirmo rīku, Eh, investīcijām, kas ir pa, mūsu pašu savu budžets. Katrā ziņā gribu apsveikt visus par to, ka esam izvēlējušies šo tematu un ceru, ka mēs varēsim rēķināties ar Nacionālo parlamentāriešu atbalstu budžetam. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Borgam Vestlundam. Tack så mycket, herr ordförande. Liels paldies priekšsēdētāji. Vāru tikai sacīt uzslavas vārdus Eiropas parlamentam. Jo, nu, jūsos klausoties izskatās, ka valstu, valstis, valstu parlamenti neko nedara lietas labā jautājums ir šāds. Ko tad mēs uh, tagad uh, varam darīt lietas labā? Uh, vai šo te naudu tad salikt Eiropas katlā vai sadalīt pa vajadzībām dalību valstīs, piemēram, atvēlot šos līdzekļus veselības aprūpei, kas arī ir cienījams mērķis. Ir noteikti jārod adekvāts risinājums valstu līmenī, jo mums ir niecīgas iespējas Uh, ietekmēt uh, budžeta programmēšanu. Uh, mēs varam sūdzēties ministrijām, iesniegt savas, savas vēlmi sarakstus. Esmu bijis Zviedrijas parlamenta deputāts 15 um, gadus un tik tiešām neesmu konstatējis, kāds brīnuma līdzeklis šeit būtu nepieciešams vai kur tāds būtu atrodams. Uh, Un būtu ļoti skumji, ja Eiropas Savienības līmeņa sadarbība aprobežotos tikai ar kaut kādām tur, skolu remontiem vai, vai, vai šāda līmeņa projektiem. Zviedrijas nodokļu maksātājs ļoti daudz maksā Eiropas budžetā. Uh, šeit Eiropas parlaments iestājas par lielākiem šiem maksājumiem, lai Eiropas Savienības budžeta kopapjoms pieaugtu. Nu, kaut kas tajā visā nelīmējas kopā. Es esmu pārliecināts, ka vienīgais risinājums ir dialogs. Um, kompromisa rašana starp iespējamo un vēlamo. Mēs esam ceļa sākumā pats par, pat par sevi naudas došana Eiropas Savienībai, nu, tas nav nekāds ne risinājums, ne, ne, ne, ne līdzeklis. Eh, bet es esmu gatavs šai sarunā piedalīties. Eh, vienīgi žēl, ka šāda, šādā sarunā eh, esmu klātesošs pirmo reizi, un tas ir ļoti žēl. Būs jāorganizē vēl šādas uh, sanāksmes, lai mēs varētu biežāk tikties un skaidrāk precizēt, kas mūsos vieš bažas vārds Erikam Barģampajam. Mikrofonu lūdzu. Šķiet, nepārāk. Vai es jūs. Uh, E, nepareizi nosaucu jūsu vārdu. Jā, jā, pareizi bija. Es e, esmu brālis bijušam Eiropas priekšsēdētājam Hermanam. E, cieņas apliecinājumus. Jā, man bija jautājums. Šķiet, mēs te visi šokējamies un izbrīnāmies par to, kāds ir šo te nesamaksāto rēķinu kopapjoms - 25 miljardi. Mani pārsteidz, kas cits sadalījums pa dalību valstīm - 4 miljardi Čehijas gadījumā, 4,7 Spānijai, 3,7 Īrijai, 2,7 Polijai, Portugālē 7 miljoni, nevis miljardi Tās ir nesalīdzināmas eh, summas, eh, milzu atšķirības eh, valstu starpā, un mans jautājums ir, kā tā? Es nedomāju, ka tā ir Eiropas vaina, tikai un vienīgi Eiropas vaina. Pilnīgi noteikti vaina ir meklējama arī dalību valstu līmenī. Var jau būt, ka Eh, kādās valstīs. Eh, tā arī nav atradušies labi, vērtīgi atbalstāmi projekti un nauda vienkārši tiek, tiek turēta. Eh, bet tā tas nedrīkst turpināties. Kāpēc šādas milzīgas summas mm, ir valstīs, kur, kur, kur šī summa ir gandrīz tuva nullei? Un, tā, un tad ir četras valstis, kur šo rēķinu kopjums pārstiedz 4 miljārdus katrai. Uh, Un eh, noslēgumā at, atļaušos piekrist vācu kolēģim, kas pirms brīža izteicās par šo te mm, projektu fragmentēto dabu. Projekti ir sīki, tādi niecīgi, bet ja mēs vēlamies panākt tādas strateģiskas, struktūrālas izmaiņas, izrāvienu, attīstību, tad ir vajadzīgs cits vēriens, eh, varbūt eh, skaitā mazāk, bet daudz vērienīgāki projekti, kuru ietekme un atdeve uh, būtu nesalīdzināmi lielāka nekā tūkstošiem sīku projektiņu uz vietām Eiropā. Un tad arī šādiem projektiem tā gravitācija būtu citādāka. Paldies! Karinam Fīlēm visbeidzot vārds. Pateicis. Paldies! priekšsādātāji. Es gribēju īsumā reaģēt uz uh, diskusijā izskanējušo un uzdot arī vienu jautājumu. Tika sacīts, ka esošajos uh, ES mehānismos ir zināmas problēmas, un diskusija līdz šim arī, protams, uh, to apstiprina kontrolas mehānismi nedrīkstētu tikt veidoti vēl smagnējāki. Tā vietā būtu zināmas uh, lietas jāvienkāršo. To sacīja jau vairāki iepriekšēji runātāji. Un, manuprāt, uh, kolēģis no Vācijas parlamenta pilnīgi pamatoti sacīja, ka šīm programmām ir jābūt uh, realistiskākām, un uh, tam es varu tikai piekrist. Nu, tad man ir arī viens jautājums. Komisāre Georgija runāja par vienkāršošanu un caurskatāmību, un man labprāt gribētu zināt, vai vispār ir plānots vienkāršot procedūras, un kādos termiņos mēs varētu šo vienkāršošanu gaidīt. Paldies! Si. Paldies! visiem, kur uzstājās, kur uzdev jautājumus, un domāju, ka šāda veida sanāksmes ir ļoti nozīmīgas. Sanāks sākumā es sacīju, ka es eh, savā laikā piedalījos starp parlamentu sanāksmēs Briselē, pārstāvot Francijas pusi un atgriežoties Parīzēs, vienmēr sev uzdevu jautājumu, par paveikto. Parasti nebija darba kārtība, ne patiesu lēmumu pieņemšana, ne arī noslēdzošo balsojumu. Un es sajūtu nepieciešamību pēc ciešākām saiknēm ar Nacionālo parlamentu. Nevar būt Eiropas parlaments un tālumā Nacionālajie parlamenti. Mums mūsu darbības ir jākoordinē un jānodrošina to viengabalainība. Un esmu gandarīts pār to, ka mēs esam varējuši sasaukt šo sanāksmi, lai gan apzinos, ka nav bijis iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Tāpat es norādu, kā ikvienā no Eiropas parlamenta komitejām Koordinatoriem ir ļoti nozīmīga loma. Viņi visi gribēja ierakstīt darba kārtībā šo jautājumu par nenomaksātajiem rēķiniem, kad vienmēr ir e, nobīde starp saistībām un maksājumiem, un 200, aptuveni 220 miljardu pagājušā gada beigās bija šo e, neveikto maksājumu, jeb RAL summa, kas ir 150% no Eiropas Savienības budžeta kopumā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs sekotu šim procesam ar ļoti lielu uzmanību un sadarbojoties abām budžetlēmēju iestādēm, vadībai, kas pārstāv valdības un parlamentam, kus, kur um, lēmumi tiek pieņemti par saistībām, politiskie akti ir saistības un maksājumi ir tikai izpilde politiskam lēmumam. Un Tāpēc šeit mēs vēlamies jūsu sadarbību, lai varētu izdarīt tādu spiedienu uz valdībām, lai diskutētu pār lietām, kas ir jāizteno, un mēģināsim vispirms koncentrēt mūsu budžeta pūliņus uz eh, atsevišķiem konkrētiem jautājumiem atgādinu, ka daudz gadīju finanšu schēmu septiņiem gadiem neatvieglo situāciju. Varbūt varētu ņemt ilgatermiņa saistības kohēzijai, jo tādā veidā var īstenot solidaritāti eh, starp dalībvalstīm, bet budžets ar septiņu gadu ilgām saistībām nedod iespējas rīkoties saskaņā ar konjunktūru un rieģēt tad, kad kāda parādība iestājas. Tāpēc varbūt ir e, nepieciešams pārskatīt šo tik ilgo daudzgadīgo schēmu. Jūs visi arī esat dzirdējuši par nepieciešamo vienkāršošanu. Tiek radītas darba vietas pagaidām, bet administrācijā, jo kontrolas ir neskaitāmas un reizēm nekonsekventas Es piekrītu, ka kontrola ir nepieciešama, lai nepieļautu kādus pārkāpumus, bet vienosimies par kādu kontrolas veidu, norādīsim, kam šī kontrola ir jāīsteno un nebaidīsimies no vienkāršiem noteikumiem, jo sarežģītie noteikumi ir tie, kurus visvieglāk ir apiet. Tā, tieši tā kā uh, nodokļu optimizācija, jo vairāk ir atvieglojumi, jo vairāk ir iespēju to apiet vārdu sakot, jo vienkāršāk, jo labāk. Diemžēl komisāri Georgievi ir devusies projām pirms sanāksmes beigām un uh, e, paužu nožēlu par to, ka viņi nav uh, spējis atbildēt uz vairākiem jautājumiem, konkrēti Vānrompēju jautājumu uh, par esošiem atšķirībām starp dalību valstīm. Kāpēc? valsts X saņem samērā ātrus maksājumus, savukārt valsts Y gaida uh, ilgāku termiņu. Nodošu šo jautājumu komisārei un darīšu, Van Rompēkungs, jums zināmu manu atbildi. Es domāju, ka arī mūsu kopējā sadarbība rada savu e, pievienoto vērtību un arī norāda uz izdevumiem, kas palīdz uzlabot konkurētspēju, radīt darba eh, vietas, un šeit runā, noslēgumā gribu arī norādīt uz Eiropas just, revīziju palātas eh, norādi pār izdevumiem, kā runa ir nevis par to, ka nevajag tērēt, bet par to, ka ir jātērē saprātīgi. Vārdu sakot, par visiem šiem jautājumiem mēs pārdomāsim. Drīzumā mums budžetā komitejā notiks, būtiks eh, organizēts seminārs un ļoti daudz no jūsu sacītā tiks skatīts mūsu komitejā jau tuvāko nedēļu laikā. Un tagad mūsu sanāksim to es beigām esmu eh, Paldies jums par eh, dalību, aktīvu dalību, tāpat arī paldies eh, mūsu lieciniekiem, kas palīdzēja ilustrēt šo realitāti, jo nereti pastāv At, jo pastāv attālums ne tikai ar Briselu Strasbūru, bet arī par konkrētām vietām, tāpat arī jāapzinās, ka balsojumos atturē eh, prombūtnes līmenis ir augsts, Un situācijā, kāds iepriekšējā balsojumā Eiropā tik ļoti izcēlās eiroskeptiķi un pat eirofobi, mums ir jādomā par labāku saikni starp Eiropas Savienību un Eiropas pilsoņiem. Domāju, ka budžeta jautājumi arī var šeit sniegt savu ar tavu ziņoju, ka Jehudi Menohin um, zonā, kas atrodas um, divus stāvus zemāk. Jūs varat nobraukt līdz pirmajam līmenim ar liftu. Notiek pieņemšana tālāk pulksten 14.45. Šodien mēs savu darbu turpinām. Un tagad aicinu jūs veiksmīgi izmantot šo pārtraukumu. Uz drīzu tikšanos! Cool.